jautājumi ir beigušās, balsojums būs rīt 2012. Nākamais jautājums. Mutiskais jautājums komisijai un padomēji runājot par malī atjaunošanu un demokratizāciju. e la parola ai due autori, innanzitutto l'onorevole. Un uh, eh, dodu vārdu abiem autoriem, vispirms Žalī kundzei, divas minūtes. Priekšādātājs kundze, kolēģi. Malī rekonstru... atjaunošana demokrātizācija ir plaši jautājumi, bet es pievēršos galvenokārt trim punktiem. Um, atbalsts eh, seksuālās vardarbības upuriem un mūsu lomai uh, samierināšanās procesā. Protams, jānogaida uh, vēlēšanas, un tad varēsim redzēt, vai varēs atrisināt uh, malī problēmas. Protams, vēlēšanas visu neatrisinās, bet vismaz būs leģitīmas iestādes, kas varēs uh, situāciju pārvaldīt. Uh, joprojām situācija ir ļoti trausla un uh, samierināšanās vēl nav notikusi un nevarēs novadīt pietiekam mierīgu priekšvēlēšanu kampaņu. Ir ļoti daudz izvarotas sievietes vai arī piespiedu laulībā. Uh, Um, iepriecinātas sievietes un um, pilnībā ir jārisina šī situācija. Eiropas Savienībai ir jāsniedz savs atbalsts, jo īpaši ar uh, NVO starpniecību, kuriem trūks līdzekļi. Mūsu atbildība ir iesaistīties, jo uh, vārdarbības jautājums, protams, ir saistīts arī ar um, migrācijas uh, plūsmām vēlēšana laiks nav labs eh, izvēlēts, jo ir ramadāns un eh, lietus periods, un ir eh, arī risks, ka varētu tikt apšaubīti rezultāti. Un uh, pamatpakalpojumi ir uh, jāsniedz, un uh, re, infrastruktūra jāatjauno. Tas ļaus uh, stiprināt demokratizācijas uh, procesu, jo iedzīvotāji cieši jau vairākus gadus. Uh, un mums Eiropiešiem ir pienākums uzklausīt, uh, vedot dialogu ar uh, malī uh, sabiedrības daļām, pat tām, kas izsaka kritiku. Mēs nevaram izvēlēties mūsu partners, mums ir jāuzklaus visi, un um, savādāk mūsu palīdzību varētu uztvert kā jaunu kolonizāciju. Eiropas Savienībai ir jāsniedz uh, palīdzība Malī. Grazie, la parola all'altro autore, l'onorevole Dan. Paldies, un tagad vārds uh, otram uh, autoram, Danžāna kungam. Priekšsēdētāji, es precizēšu, ka es runāšu Elmāra Broka vārdā, kurš arī uzdeva šo jautājumu, kurš nevar ierasties šobrīd, bet uh, Katrā ziņā viņš atbalsta arī, mm, es arī atbalstu šo mm, jautājumu. Šīs ir svarīgas debats svarīgā laika posmā par Malī. Un mm, jau agrāk vajadzēja par to diskutēt pat vairākus gadus iepriekš. Uh, Eh, atgādināšu, ka Eiropas Savienība un 27 dalību valstis 2011. gadā, tātad vairāk kā pirms diviem gadiem, pieņēma eh, Sahels reģiona attīstības stratēģiju, un tā tika pieņemta. Um, un tagad mēs runājam par eh, drošības situāciju. Uh, un situācija ir vēl sarežģījusies, salīdzinot ar situāciju pirms diviem gadiem. Un tagad mums ir jāatgūst iekavētais. Mums uh, tas ir jādara, apzinoties, cik uh, situācija ir steidzama. Žalī kundze tikko atgādināja, ka mums ir daudz jautājumu par vēlēšanu procesu. Protams, ka ir vajadzīgs vēlēšanas, protams, ka nekas uh, cits tik labi neleģitimizēs uh, Um, mūsu partnerus, ar kuriem mums būs jāsadarbojas, un uh, tiešām ir vajadzīgi cilvēki, kas leģitīmi ir atbildīgi par savu uh, valsti, bet būsim uzmanīgi, ja uh, tehniska apsvēruma dēļ neskaidrs neregulēts vēlēšana process tiešām būtu tas labākais, vai vēlēšanas, kas slikti noritēs, nebūs tieši negatīva ietekme, vai tiešām būtu uh, jāpriecājas par šo sasteigto vēlēšanu organizēšanu. Un ir arī jautājums par drošību. Es, protams, atbalstu Francijas armijas paveikto kopā ar Āfrikas partneriem, sabiedrotajiem, un ir, protams, atzinīgi jāvērtē arī Eiropas uh, misijas darbs. Uh, tas bija uh, apmācības darbs, bet šis darbs ir jāintegrē ilgstošos pūliņos, jo ir vajadzīga ne tikai apmācība, bet pat tāda īsta atjaunošana. Uh, ir jāatjauno stikta demokrātiskā kontrola, ir jābūt armijai, kas ir lojāla uh, demokrātiski ievēlētām institūcijām, kas ir pakļauti institūcijām. Un tas viss uh, tagad nav garantēts, pat ja Eiropas Savienība spēlē savu lomu. Un šeit uh, un Briselē mums ir jāgūst mācības no iepriekšējiem konfliktiem. Uh, Un eh, komisijai un ārējās darbības dienesta visām struktūrām ir jādarbojas kopā, lai veidotu efektīvu un visaptvarošu stratēģiju attiecībā uz Malī. Paldies! Paldies! Tagad komisāram piebalkam vārds lūdzu. Paldies, priekšsēd, godātie parlamenta deputāti. Es priecājos par šo iespēju ar jums apspriest Malī. Šis brīdis ir ļoti piemērots šādai debatei, jo uh, pēc mēneša būs prezidenta vēlēšanas. Kā arī ANO pat laban uh, pārņem Āfrikas valstu vadīto malī misiju. Jautājumi. Pirmkārt, Eiropa ir <clears throat> uh, šo krīzi risinājis izlēmīgi, kas ir uh, visu Sahelu reģionu apdraudējis. Uh, Un mēs gribam, eh, šī politika ir bijusi uh, eh, jūtīga uh, eh, attiecībā uz leģitimām vārs iestādēm. Eiropieši ir bijuši klātesoši koordinēti, piedaloties ES, tad, piedaloties tad starptautiskā atbalsta grupā un arī divpusējos attiecībās. Pat pirms 20 2012. gada 26. mārta apvērsumu mēs esam bijuši šeit aktīvi un esam arī uh, humanitāro palīdzību 112 mili miljonu eiro caur DG Eco un divpusējām programmām snieguši. Eiropa ir <clears throat> visāda veida atbild uh, valstīs Malī, e, ES, Āfrikas mieru, uh, eh, facilitāte caur ECOVAS finansē uh, 50 miljonu apjomā Āfrikas karavīru e, darbu Malī. Un Malī armijas apmācība ir sākta aprīlī. Eiropieši regāli, regulāri ir atgādinājuši Malī, ka jāgatavo ceļkārti, kas 29. janvārī beidzot pieņemta, un Eiropieši pievērš palīdzību tās īstenošanā. Eiropa ir Malī galvenais partneris un Eh, arī valsts atjaunotnē. Eiropas Sanības svarīgā loma parādījās 15. māja augstā līmeņa eh, starptautisko donoru konferencē Brisele, ko vadīja Malī, Eiropas Sanība un Francija kopēji. Būtiski līdzekļi Malī rekonstrukcijai tika solīti vairāk nekā 3,25 miljārda eiro apjomā. Eiropa sniedz eh, gandrīz 1,4 miljārdu 848 miljonu no dalībvalstīm un 523 miljonu no komisijas. Uzsveru, ka tā reakcija uz rīcību plānu, ko sagatavoja Malī. Attīstības jomā Eiropas Savienība īsteno visaptrošu pieeju, izmantojot visus instrumentus, kas mūsu rīcībā, lai īstermiņā, vidējā un ilgtermiņā risinātu problēmas Tā skaitā stabilitātes instruments, tematisks reģionāls programmas tika izmantots, kā arī valsts celsmes e, pasākumi. Demokrātija, tiesiskums valstī ir jāatjauno, kā arī krīzes seks ir e, jāpadara maigākas, jo tā ir skārus valsts kopš 2012. gada. Eiropas Sanība ir e, sākusi programmu īstenošanu jau, sasniegšo pieeju un tas viss ir saskanīgi ar malī atlapšanas plānu. Augstā pārstāva viceprezidenta iecēla īpašu ES pārstāvu, kas ir viens no galvenajiem spēlētājiem, lai malī iekšējās sarunas veicinātu, kas tiec uz viss mierīgāko risinājumu, lai atjaunot valsts kontroli uh, eh, Ziemeļkigā reģionā. Eiropa eh, līdzdarbojas eh, malī ceļkārts visās jomās, eh, atbalsta Nacionālo rekonciliācijas komisiju un Louis Michel kungs vadīs ēst novērotāju misiju. Mūsu diplomātiskā redzamība un ticamība ir ļoti laba. Tomēr man arī daži kritiski vārdi. Eiropas Savienība bija ļoti ātra, lai pielāgotos strauji mainīgai situācijai. 20 miljonu pakotni, ko īstenojam februārī, ļāva risināt steidzamākās vajadzības, e, un Eiropa ir arī aktīva reģionālā līmenī Mauritānijai un Nigerai Nige, mēs esam 25 miljonu palīdzības snieguši drošības jomā. IUCAP e misija sākus kapacitātes celšanu Nigeras valstī, un Eiropa ir arī Nigeras, Mauritānijas un Malī kopējo komisiju atbalstījusi. Tomēr vissvarīgākā vissaržģītākais, vissaržģītākais malī vēl un visā reģionā ir priekšā. Arī šajā ceļā mums būs jāturpina sniegt atbalsts šai valstī. Malī ir daudz šķautņains izaicinājums, un uh, vietējiem spēlētājiem būs arī jāpieliek liela pūliņa, lai izaicinājumiem stātos pretīm. Mēs nedrīkstam atkārtot kļūdas, kas ir pielaistas pēdējo divu desmitgažu laikā, kur donoru Eh, palīdzība nespēja ietekmēt valsts attīstību un labāku pārvaldību. Ir jāveicina drošība un tiesiskuma konsolidācija. Taču šeit vēl nav precīzi fiksēts, kurš starptautiskais partneris kādā veidā palīdzēs, bet Eiropa, jebkurā gadījumā, būs viens no galvenajiem palīdzības sniedzējiem, lai vairot stabilitāti šajā valstī. Malī atjaunot būs sarežģīts ilgtermiņa process. Eiropas Savienība ir mobilizējusi līdzekļus, lai Nacionālā dialoga komisija atbalstītu konfliktu risināšanu un mieru veicināšanas projekts pat labam tiek īstenots, taču veiksmīgs izlīgums būs iespējams tikai tad, ja visas puses būs apņēmīgas uh, panākt sarunceļā risinājumu. Tam ir jānotiek malī iekšienē, un mūsu ES eh, novērotāju un delegāciju darbinieki veicina šo procesu. Arī cilvēktiesībām ir ļoti liela nozīme. Malī varas iestādes tagad uh, apmāca savus karēvis cilvēktiesību jautājumos, tas ir apsveicam. Taču visām pusēm ir jāievēro cilvēktiesības. ES arī tādēļ finansē Āfrikas novērotājs. Mēs rūpīgi sakojam cilvēktiesību situācijas attīstībai un turpināsim sniegt atbalstu, kur tas ir nepieciešams un iespējams. Reģionālā līmenī pārobežu drošības sadarbība joprojām ir liels izaicinājums, kā to parādīja nesenie uzbrukumi Nižērā vai uh, noru, uh, narko uh, kontrabanda. Šeit pūliņi ir jāpastiprina. Mums ir jāveicina reģionāla ietvara izveidošanās visā Sahela reģionā, kas pat laban nav. Ziemeļāfrikas un Sahela valstīm ir arī jātiecas uz uh, sadarbību, un tas ir nozīmīgi ne tikai īstermiņu un vidēja termiņu drošībai, bet arī ilgtermiņu sociālo izaicinājumu risināšanai. Esmu pārliecināts, ka mēs nevaram vēl plašāk atbalstu sniegt malī, bet mēs, mēs varam tātad to darīt, bet mēs nevaram izdarīt to, kas jādara pašiem malī uh, cilvēkiem. Un viņi mums ir solījuši, ka viņi darīs visu, kas viņu spēkos, lai veicinātu savas valsts jauncelsmi, neizvairoties no sarežģītiem jautājumiem, kas nav risināti ilgstoši. Malī ir jāuzņems galvenā loma tajā. Mēs varam sniegt visādu atbalstu visās jomās, un šis atbalsts būs nozīmīgs. Paldies! Paldies, komisārkungs! Tagad politisko grupu vārdā uzstāsies vispirms PP e vārdā Prēdas kungs pusotru minūtu. Paldies, priekšsādātais kundze. Es uh, uh sākšu ar to, ka mēs visi sekojam uh, situācijai. Uh, Un mēs redzam, ka uh, tiks parakstīts nolīgums par situāciju Kidālā, un mēs visi saprotam, uh, cik svarīga ir šī uh, parakstīšana, lai normalizētu situāciju, jo pretējā gadījumā vēlēšanas būs apdraudētas, un tad mēs nevaram iedomāties nemaz, ka šādā trauslā situācijā varētu organizēt vēlēšanas. Uh, Protams, eh, situācija ir sarežģīta, bet mēs esam optimistiski. Un runājot par eh, atjaunotni, eh, Malī, kā jau tika teikts, bija šī militārā iejaukšanās, kas bija veiksmīga, un vairāk kārt jau esam apsveikuši Franciju par to, un tad ir solījumi palīdzēt. Um, Konference par jaunu Malī ir ļoti svarīgi šie solījumi, jo um, valstī ir milzīgas vajadzības un uh, Malī uh, uh, valdības resursi uh, pēc 12. gada marta valsts apsvērsuma kritās pa 30%, jo pusmiljons cilvēku, kas uh, bija spiesti pārdot savus mājokļus, un tad bija arī bēgļu plūsmas un bēgļu nometnes tika izveidots, un uh, joprojām vēl visi dienesti nav darbu atjaunojuši. Uh, Un eh, ir aplēses, eh, ka apmēram miljāns eh, um, malī iedzīvotāji ir uz bāda robežas. Tās, protams, ir aplēses, bet diezgan ticamas. Un, protams, Eiropas komisijai šeit ir savu lomu spēlēm. Paldies! Grācie, grup. Paldies, un tagad S&D grupas vārdā vārds Gomes skundzei. Paldies, prieksēdētājs kundze! Malī demokratizācija noteikti pieprasa, lai šajā valstī beigtos vardarbības akti un eh, lai atjaunošanas komisijas panāktie lēmumi tiktu īstenoti dzīvē. Jā, Malī pavisam drīz tiks organizētas vēlēšanas, un mēs ceram, ka tas veicinās valsts stabilizāciju. Lai to panāktu, ir nepieciešama uh, visu iesaistīto pušu vēlme strādāt kopīgas valsts labā. Visas etniskās grupas, politiskie spēki, pilnīgi visi malī sabiedrības līmeņi ir jāiesaista šajā darbā, tajā skaitā arī sievietes. Mēs no Eiropas Savienības puses vēlamies garantēt nepieciešamo drošību, lai visi malī iedzīvotājs lāņi varētu piedalīties šajās vēlēšanās ir jāņem vērā arī teroristisko organizāciju un kriminālu organizāciju darbība ne tikai Malī, bet arī Sāhels reģionā. Ja mēs vēlamies redzēt Malī uz demokrātijas ceļa, tad dalību valstīm ir, ap, jās, atvainojos, Malī ir jāsadarbojās ar Eiropas Savienību un jānodrošina iedzīvotāju pamat vajadzības. Šobrīd tas nenotiek. Malī pēc visiem starptautiskajiem rādī, rādītājiem ir ārkārtīgi zemi cilvēktiesību ievērošanas skaitļi, un ja valsts atrodas tik zem savā attīstības eh, posmā, tad eh, politiski un eh, dažādi citi programmu īstenošana, teiksim, lai apkarotu nabadzību un lai cīnītos pret terorismu, lai cīnītos pret pārvaldes trūkumiem, uh, Tam ir nepieciešams viss sabiedrības iesaistīšanās. Pie tam šīs nekārtības var pārnesties arī uz apkārt esošajām valstīm. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Un tagad eh, Gorens kungs, eh, pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Malī situācijas normalizācija joprojām ir nepabeigts process pēc valsts apsvērsuma, jo ļoti daudz vēl ir darāmā joprojām uh, valstī nav drošība. Un uh, toregiem ir svarīga loma, lai rastu pienācīgu risinājumu šai situācijai. Un, protams, viss Sahels reģions ir uh, ļoti trauslā situācijā jau kopš arā pavasara sākuma. Tagad ir tāds relatīvs miers, un tomēr to nedrīkst izprast kā pilnīgi vardarbības pārtraukšanu šajā reģionā. Uh, uh, ir islāmisti, nobruņojusies līdz zobiem, un uh, situācija var uh, sāsnāties jebkurā brīdī, un tas ir draudz visam reģionam. Runājot par pozitīvajiem punktiem, vispirms jāmin prezidenta vēlēšanas, kas ir paredzētas uh, 28. jūlijā un arī augustā. Uh, un būs vēlēšanu novērošanas misija, kur vadīs mūsu kolēģis Lui Mišels. Uh, Un otrkārt, atbalstām arī starptautiskās sabiedrības iesaisti. Um, ANO spēki nodrošina mieru, un tas ir ļoti pozitīvi vērtējams. Treškārt, un vispozitīvākais ir iedrošinošie donoru konferences rezultāti. Jo konferences notika Briselē un tika nodrošināt vairāk kā 3 miljārdu eiro valsts atjaunotnē. Tagad jautājums par to, vai tiešām šīs uh, vēlēšanas būtu jāorganizē tagad vai vēlāk, uh, kad būs jau atjaunot valsts zināmā mērā. Tad uh, es domāju, ka um, lēmums, kāds ir pieņemts, ir labs. Kāpēc? Tāpēc, ka vēlēšanas būs būtisks procesa posms demokratizācijā, kas sākās jau 90. gados un arī pirms uh, vēlēšanām eh, mēs eh, nevarēsim panākt pienācīgu leģitimizāciju institūciju funkcionēšanai. Tikai pēc tam, kad būs leģitimitāte, varēs sākt eh, institūcijas pienācīgu darbu, balstoties uz pilsoņu pausto uzticību. Un bijusī kultūras ministre nevarēja ierasties Eiropā, viņai ir atteikta vīza. Un uh, es nesaprotu, kāpēc, uh, kāda iemesla šeit ir, lai atteiktu šo vīzu. Grazie per uh, il gruppo verde. Paldies, un tagad Alfonsai kungs zaļo grupas vārdu. Merci, madame la présidente. Euh, Paldies, priekšsēdētāji. Malī situācija ir ļoti būtiska um, kā attīstīties uh, situācija uh, turpmākajos mēnešos, tas ietekmēs visu reģionu. Uh, ir um, um Malī armija, kas joprojām uh, um, nav uh, tāda stabila un uh, bija Francijas uh, Eh, intervence un situācija ir satraucoša. Briselē notika donoru konference eh, un 13 eh, NVO teica, ka situācija ir satraucoša. Mums kā Eiropas Savienībai ir jāiesaistās Malī. Francijas armija uh, iejaucās, bet tam ir jāsako politiskai rīcībai. Uh, Mums ir uh, jāpanāk, ka uh, tiek panākts politiskais līdzsvars. Malī uh, iedzīvotājiem uh, ir uh, jābūt tiesībām noteikt savu autonomiju un ir jāpanāk patiesa stabilitāte šajā teritorijā. E un tagad ECR grupas vārdā Zahradila kungs pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisārkungs. Šodien es eh, lasīju plašsaziņas līdzekļos ziņojumu par eh, to, kas eh, pēdējā laikā ir noticis Malī. Šajā ziņojumā, ko ir nopublicējusi UNESCO organizācija, runa iet par Timbuktu vēsturiskās pilsētas sagraušanu. Šajā pilsētā 15, 16 ārkārtīgi vēsturiski nozīmīgu objektu ir tikuši iznīcināti. Mēs varam runāt par vēstures, noslau, vēstures aizslaucīšanu, bet eh, ne tikai fiziska vēstures aizslaucīšana, šobrīd notiek arī politiskas spēles. Mēs eh, bieži vien piedāvājam Eiropas risinājums, bet eh, tas nevienmēr tiek pieņemts no otras puses, bet šajā gadījumā mums vismaz ir jāuzspiež, lai mūs klausītos. Malī ir jānodrošina attīstība, un šeit lielā mērā var palīdzēt Francija, kāds jau izskanēja citu teiktajā. Uh, Kādam ir jāpalīdz malī, jāpalīdz no ārpuses, jāpalīdz starptautiskā līmenī. Vēlētos uzsvērt arī Eiropas Savienības organizēto apmācības eh, grupu. Čehija arī vēlas iesaistīties šajā darbā, un tas ir svarīgi arī no Eiropas drošības viedokļa. Paldies! Prieksēdētāji, paldies, un tagad eh, goe grupas vārdā Lösings kundze. Eh, risinājuma stratēģija malī konfliktam ir bijis neveiksmīgi, jo uh, vardarbīgā iejaukšanās tikai ir vardarbību un nedrošība reģionā vēl vairojas. Ir arī startotiski faktori, kas ir uh, radījuši konfliktu ne tikai iekšēji. Valsts padarījuši par interešu uh, tādu spēles objektu. SVF un Pasaules banka noteikumi ir jāmaina. Nevar eh, laupīt cilvēkiem viņu eh, zemes īpašums un beidzot arī eh, slepeno dienestu lomu organizētā noziedzībā un valafistu grupu atbalstā ir jāizgaismo šāda politika, kas it kā humanitātes vārdā rīkojas, nav leģitīma, ja tā patiesībā urāna iegūšana veicina, bet uh, reiķinās ar to, ka cilvēki, uh, ka bērni tiks kropļoti, vide izpostīta. Malī ir uh, bagāta valsts, bet uh, tās iedzīvotājiem ir jācieš turpmāk, lai citi var tās bagātību nosmelt. Un tagad Striflers kundze pusotru minūti. Paldies, priekšsādātājs kundze. Pirms nedēļas biju Malī un Mauritānijā. Humanitārā situācija ir satraucoša un uh, tā, to aizēno 28. jūlijā paredzētās vēlēšanas, kas tagad ir starptautiskās sabiedrības un arī malī valdības prioritāte finansējuma ziņā. Uh, situācija uh, pasliktinās gan malī ziemeļos, gan pārējā valstī. Um, situācija ir satraucoša un uh, būs arī sausuma periods, tad var uh, būt uh, dažādas epidēmijas, arī holēras epidēmija un uh, dažādi uh, organizētās noziedzības grupējumi joprojām darbojas. Un uh, humanitārās palīdzības sniedzējiem ir uh, ļoti grūti darboties, un es uh, biju lielākajā uh, Malī bēgļu nometnē Mauritānijā. Un um, man ir tiešām milzīgs satraukums par to, kāda tur ir situācija. Pirms nedēļas tur bija vētra un ir problēmas ar pārtiks izplatīšanu. Ja, šī, un šī situācija turpināsies, jo bēgļi nevar atgriezties malī, jo nav nodrošināta drošība. Runājot par vēlēšanām. Uh, Tas eh, pieliek, pieliks punktu eh, pārējais periodam un ir jāatjauno demokrātija. Eh, vēlēšana laba norise ziemeļos ir izšķirīgs svarīgs nosacījums, lai atjaunotu mieru valstī un ir jāorganizē uh, vēlēšanas, kas būtu uzticamas un kuru uh, rezultātu nevarētu apstrīdēt. Ir uh, jānovēro viss šis process, uh, um, ir jāņem tomēr arī vērā, ka uh, būs dažādas problēmas uh, administrācijas ziņā, vēlēšana reģistrācijas ziņā, uh, vēlēšana karšu izplatīšanas ziņā un tam līdz. Uh, paldies, un tagad Kortes kungs vienu minūtu. Paldies, priekšsēd. Komisāra kungs, es domāju, ka visi klātesošie zina, cik labu darbu mēs veicam malī ar pieejamiem līdzekļiem. Mēs visi arī zinām izaicinājumus. Un tādēļ mūsu palīdzībai jābūt maksimāli efektīvai. ES palīdzība ir ļoti svarīga. Mēs atbalstam vienu no pasaules trūcīgākām valstīm. 750 tūkstoši cilvēkiem ir vajadzīga pārtiks palīdzība 650 tūkstoši bērnu e, nav pietiekoši, e, nesaņem pietiekoši iztiku, ar pāriem donoriem jāsadarbojas arī ar nevalstiskām organizācijām, kas darbojas valstī, lai nebūtu tā, ka tūkstošiem cilvēku šeit cieš bādu. Ir arī rupji cilvēktiesību pārkāpumi, kas e, e netiek izmeklēti. E, spīdzināšana, e, nāves sodi, bērnu kareivi tiek re rekrutēti, cilvēdzīvotāji cieši, sievietes bērni. Kas tiek darīts, lai cilvēktiesības tiktu ie, ievērotas, lai tas viss būtu efektīvāk? Paldies! Paldies! Tagad Rinaldi kungs divas minūtes. Paldies, priekšsēd, komisāra kungs, dāmas un kungi! Malī darbojas ANO misija, donoru sadarbības padomu un mūsu misiju. Runājot par kalendāru, drīzumā būs valsts prezidenta vēlēšanas, tām jānotiek gludi, un ceturtais elements - es ir vienot pieeja. Ja domājam par Lībiju, Irānu, Sīriju, tad tas nav maz. Malī ir to pelnījusi. Tā ir kara upuris, par kuru šī valsts nav atbildīga. Cilvēkiem tika nocirsts rokas, sievietes nogalnāts, vēsturiski eh, pieminekļi sagrauti, taču jāgūst arī mācību no Afganistānas. Kāda? Pirmkārt, līdzekļi jākoordinē, lai nebūtu kakofonija, lai e, donori neveiktu divkāršu darbu. Otrkārt, finansēm ir jāno nāk tiešām to rīcībā, kam tie domāt. Treškārt, arī malī politiķiem ir jāuzņem sava atbildības daļa. Malī ir arī saviekšējo pretrunu upurs. Šī krīze, šajā krīzē mēs varam mēģināt eh, eh, šīs problēmas atrisināt. Ir jābūt politiskām partijām, kas strādā nacionāla līmenī, un pakopēm jātiek sniegtiem pilsoņiem visā valsts teritorijā. Valsts ziemeļu Eh, samierināšana ir ļoti svarīga. Eh, es domāju, ka Malī šo valstu diezgan labi pazīst, un tur tāds seiciens neviena slimība nav eh, dabas dota. Vienmēr ir kāds cēlonis, ir zināmi vārdi, uzvārdi, kas ir apdraudējuši tiesību valsti, atbildīgie par krīzi. Šie nelabie ieradumi ir jāpārvar un malī politiķiem jāuzņem savu atbildības daļu. Paldies, tagad vārds Gālēra kungam divas minūtes priekšsēdz kundze. Jauncelsme un demokratizācija malī ir arī Eiropiešu interesēs, ne tikai malī iedzīvotāju interesēs. Mēs nevēlamies, lai tur rastos vakums malī un Sahēlas reģionā kurā džihadisti un citi ekstrēmisti varētu izplesties. Tādēļ bija pareizi, ka Francija iejaucās un ka mēs, kā Eiropas Savienība, esam apmācības misiju šeit izveidojuši demokratizāciju. Tas nozīmē brīvas, godīgas vēlēšanas. Daudz kolēģi jau izteica šeit šaubas šajā sakarā, un es gribētu arī paust, ka es esmu bijis galvenais novērotājs Tunisijā un nesen Pakistānā un zinu, cik smags ir ceļš no nulles līdz eh, šādām vēlēšanām. Eh, Tunisijā gribēja noturēt vēlēšanas mājā, pēc tam jūlijā, tad tikai beigās oktobrī tās varēja notikt. Tādēļ man nav īsti pārliecība, eh, kādas būs šīs vēlēšanas ar Malī, vai tās tiešām varēs pozitīvi tikt vērtēts. Kolēģis Louis Michel nevar izdomāt citus standarts, to viņš arī nevēlas. Uh, Mēs gribam piemērot visur mūsu Eiropas kopējos startotiskos standārtus piemērot. Un tas nozīmē, ka arī vēlētāju reģistram ir jābūt e, korektam, ne tikai Maku un Timbuktu, bet arī e, tūkstnešu reģionos. Vēlētājiem ir jābūt iespējai iegūt informāciju par kandidātiem, kandidātiem veikt vēlēšanu kampaņu, visai struktūrai ir jābūt veidotai tā, lai mēs varētu teikt, ka tiešām tās bija tādas vēlēšanas, kas atbilst augstiem demokrātijas standartiem, un man šeit ir šaubas. Es ceru, ka ar malī iestāžu eh, dēļ sadarboties, mēs līdz vēlēšanām tomēr varēsim šo to sakārtot, lai mums nebūtu pēc tam vēl papildu problēma, pēc jaun, breze jauncelsmes, ka daži eh, tātad vēlēšana zaudētāji visticamāk teiktu, ka šīs vēlēšanas nemaz nebija demokrātiskas. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Tiroljēna kungam pusotru minūte. Merci, Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, dargie kolēģi. Malī uh, eh, teritoriālā uh, integritāte ir atjaunota. Uh, un Eiropas Savienībai ir eh, jāiesaistās eh, šajā ļoti svarīgajā posmā. Donoru konference eh, mēs apstiprinājām Eiropas Savienības atbalstu, un tagad ir paredzēti līdzekļi vairāk kā 3 miljārdu eiro apmērā, un būs daudz izaicinājumi jaunajām iestādēm problēma šobrīd pastāv, un, nu, jo īpaši ziemeļos cilvēki neusticas valsts iestādēm, un tāpēc ir noteikti jānotur šīs vēlēšanas, lai panāktu leģitimizāciju. Um, ir labi, ka varēsim doties novērošanas misijā uz šīm vēlēšanām Ir jāiesaist arī reģionālie partneri Malī stabilizācijas procesā, un Sahelas reģiona nestabilitāte arī uh, ietekmē Malī. Un uh, ir jārod ilgstošs risinājums izaicinājumam, kas ir šajā uh, Sahelas reģionā un Malī. Paldies! Grazie, la parola. Paldies! Un tagad eh, vārds Štasniekungam pusotra minūte lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze! Vispirms es eh, vēlētos eh, uzteikt veiksmīgo Francijas bruņoto spēku operāciju cīņā pret džihadistu grupām un uzņemoties atbildību un pārvaldību 2012. gada pirmajā pusē. Šī iejaukšanās ir bijusi veiksmīga, un tomēr militārie spēki un e, džihadisti vēl joprojām nav sakauti. Un nav atrasināta arī problēma, kas ļautu malī attīstīties ilglaicīgi, izvairīties no radikalizācijas, grāvjiem un līdzīgi. Eiropas Savienībai ir jāpalīdz malī risināt kon savus iesīkstējušos konfliktus Šie konflikti ir e, ārkārtīgi, ārkārtīgi dziļi. Malī pašā ir izveidojušies nedrošības aptvari, un tas viss e, gūst spēku gan e, politiskos, gan korupcijas avotos. Kādā veidā izvairīties no politiskas korupcijas? kādā veidā atrisināt negodības un kādā veidā visiem izmantot malī resursus. Tas ir jautājums. Prieksēdētāji, paldies, un tagad Kasteks kungs vienu minūtu lūdzu. Oui. Jā, paldies. Labdien, priekšsēdētais kundz, komisāra kungs. Pirms vairākiem mēnešiem mēs daudzi ar nožēlu uh, kritizējām, ka um, Eiropas Savienība nespēja uh, novērst malī krīzi, tur uh, iejaucās Francija, un tagad ir jāstabilizē situācija un jānovērš jauna krīze. Uh, visi iemesli, kas izraisīja šo krīzi, kur piedzīvojām, joprojām pastāv. Un uh, tagad uh, uh šī ir. Uh, attīstības politikas kompetence Eiropas Savienībai. Francijas uh, finanšu un uh, cilvēku resursu atbalsts uh, bija būtisks, bet, kā jau kolēģi teica, arī ar vēlēšanu organizēšanu vien nepietiks, lai stabilizētu valsti un Sahels reģionu Tāpēc mums pilnībā ir jāiesaistās ne tikai demokratizācijas procesā, bet arī jaunu krīžu prevencijā. Paldies! Grācie un minūtu. Paldies! Un tagad eh, Diats Demera kungs pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Jā, Malī ir daudz problēmu, bet es vēlētos uzsvērt bēgļu problēmu un par to, kā institūcijas palīdz tiem, kuri atrodas vislielākajā trūkumā, proti malī ziemeļu reģioniem. Runājot par drošību šajā valstī un par teritoriālo vienotību, nemaz nerunājot par demokrātijas atjaunošanu, par vēlēšanu sistēmu, valstī problēma ir daudz. Uh, Jautājums par vēlēšanu rezultātu akceptēšanu arī ir samērā pretrunīgs. Šajā valstī ir daudz problēmu risināmu, bet uh, ja neizdosies konsolidēt visus sabiedrības spēkus, tad valsts uz priekšu netiks, jo pēc patreizējā vēlēšana likuma tikai 30% no teiksim, rietumu viedokļu raugoties balstiesīgajiem, drīkst balsot vēlēšanās. Un e, raugoties dziļāk, Eiropas Savienībā ir jāpalīdz šai valstī. Mums ir jāpalīdz ārkārtīgi plaši. Mēs zinām, kur mēs redzam, kur mēs vēlamies redzēt mali nonākam, bet e, mēs nedrīkstam kļūt arī pārāk mātišķi attiecībā pret šo valsti, un mēs nevaram piespiest to kaut ko darīt. Uh, Valstī pašai ir jāsaprot, kas tai ir nepieciešams. Paldies! Grāts! Paldies, un tagad eh, Zalas kungs vienu minūtu lūdzu. Godātie kolēģi! Eiropas Savienībai ir jāvienojas cīņā pret islāma radikālajiem spēkiem un terorismu, un šajā cīņā Malī ir mūsu būtiskākais pretinieks. Šā uzdevuma izpildē mums ir jāraugās, lai šī sērga neizplatītos uz zem Sahāras Āfriku. Tas ir pats būtiskākais. Mums ir jāizveido savu veidu drošības josla apkārt Sāhelai, apkārt Āfrikas ragām, Sudānai, Un šajā procesā mēs neizvairīsimies no strateģiskā drošības mehānisma izveidas, tāda mehānisma izveidas, kas darbotos šajā reģionā un darbotos kā savu veidu buferis starp Ziemeļāfriku un Zemsakāras Āfriku. Tādā veidā mums izdotos izvairīties no šās negatīvās sērgas izplatīšanos, un es domāju, ka tad mali iekšējā stabilizācija notiks varbūt vairāk vai mazāk pati no sevis, ja mēs tam palīdzēsim finansiāli. Paldies! Saka priekšsēdētāji, un tagad Kukana kungs pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Kā jau tas parādījās šā gada februāri organizētajā konferencē palīdzībai Malī, Eiropas Savienības uzmanību vajadzētu vērst uz to, lai Malī iedzīvotāji paši saprastu, ka viņu rokās ir atrisināt šo krīzi demokrātiskiem līdzekļiem, un tam ir nepieciešama visu Malī iedzīvotāju slāņu iesaistīšana ekonomiskajā un politiskajā dzīvē. Lai to sasniegt, mums vajadzētu izvairīties no tā saucamās simptomu orientētās politikas, jo tas tikai radikalizēs teroristiskos spēkus Malī. Malī valdībai nodrošināt eh, iedzīvotājiem minimālus pārtikas līdzekļus jau šobrīd ir grūti. Eiropas Savienībai būs jāturpina palīdzēt finansiāli un citādi Malī. Uh, bet eh, mums ir nepieciešams raudzīties uz situāciju kompleksāk, jo arī izaicinājumu malī ir daudz. Lai nodrošinātu stabilitāti malī un lai nodrošinātu pārtikas piegādi, kā arī apmācot malī bruņotos spēkus, šie ir pirmie soļi, kas ir spērami stabilitātes virzienā. Tāpēc atbalstu Eiropas eh, samierināšanas eh, misijas izveidošana Malī, kas eh, varbūt ļautu stabilizēt šo valsti. Eiropas Savienībai ir jāparāda sava vēlme un griba palīdzēt malī iedzīvotājiem. Paldies! Grazie, honorevole Gabrielu, minūte 30. Paldies, Gabriels kundze, lūdzu pusotru minūtu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es atkārtošu, ka situācija malī joprojām ir sarežģīta un uh, Eh, es tomēr gribētu vērst uzmanību uz 28. jūlijā paredzētajām vēlēšanām. Pirmais solis malī atjaunotnē eh, ir tas, ka eh, šīm vēlēšanām jābūt produktīvām. Tātad šeit ir runa, ka uh, uh, Eiropas Savienības uh, apmācības misijai uh, būtu jāveicina uzticība karavīru starpā. Uh, No otras puses, eh, malī eh, spēku eh, atgriešanās valsts dienestā būtu jānodrošina, ir jānodrošina malī teritorijas integritāte, kurā notiks vēlēšanas. Komisāra kungs, jūs, jūs jau teicāt, ka starptautiskā sabiedrība uh, un visas puses var tikai palīdzēt. Uh, valsts atjaunotnē un teritorijas nodrošināšanā, bet viss eh, būtībā jādara pašiem malī spēkiem. Ir, eh, protams, arī eh, jāizmeklē visi vardarbības gadījumi pret iedzīvotājiem malī. Vēlēšana novērošanas misija, tehniskā palīdzība, uh, izveidojot ceļu karti, tas var būt mūsu palīdzība malī. Pēcvēlēšanu periodā sniegtā palīdzība būs izšķirīgi svarīga. Mums ir uh, jāievēro mūsu uzņemtās saistības. Un es gribētu aicināt uh, turpināt mūsu iesaisti uh, drošības nodrošināšanā visā Sahel reģionā. Paldies! Čudijāji, honorevole Korola. Korholas kundze lūdzu brīvā mikrofona procedūrā. Paldies, prieksēdētājs kundze! Es e, burtiski pirms gada runāju šajā pašā telpā par malijas situāciju, un es uzsvēru to, cik svarīgs ir dialogs, lai visas iesaistītās puses apsēstos pie galda. 13. gada sākumā malī pagaida valdība apgalvoja, ka viņiem ir izveidota dialogu un samierināšanas valsts komisija. Tātad, lai panāktu šo mērķi, tālāk runāt par miera sarunām. Un tomēr šai komisijai nav izdevies nodrošināt mieru. Mums ir nepieciešams turpināt atbalstīt Malī. Eiropas Savienība ir uzsvērusi šīs darbības un mērķa izpildi jau pēdējā gada laikā. Ārlietu jomā noteikti būtu jāuzsver tas, cik svarīgi ir miera saruna veicināšana arī ar apkārtējām valstīm, lai visi iesaistītie spēki, piemēram, lai visas etniskās grupas un visas bruņotās grupas, kā arī jaunieši un sievietes, tik nosēstos pie kopīgu galdu un runātu par malī nākotni mierīgā gaisotnē. Paldies! Grazie. Ora la parola. Paldies. Tagad vārds komisāram piebalgam. Lūdzu. Priekšsēd, godātie deputāti. Debats bija ļoti saturīgas, un es atkārtošu dažas domas no debatēm, kas man šķiet īpaši svarīgas. Pirmkārt, viss atbalsts Malī e, būs Malī spēku vadībā. Mēs atbalstām Malī ceļkārtu, ko Malī iestādes izveidoja, un arī valsts atlapšanas uh, plānu 2013-2014 gadam, ko izstrādāja arī šīs valsts varas iestādes. Arī vēlēšanas ir Malī ceļkārtas daļa. Mēs atbalstam arī uh, UNDP darbu valstī un ticam, ka vēlēšanas būs ticams, demokrātisks, un tajā ir jābūt iespējai katram malī pilsonim paust savu viedokli. Otrakārt, es domāju, mēs nepieminējām pietiekoši, ka tas ir āno vadīts process, ir drošības padomas rezolūcijas, āno spēki izvietoti valstī un es band, e, ir arī ļoti aktīvi Bent Kunders, kas ir bijuši, bijis Nīderlandes e, attīstības ministrs Eh, ir deleģēts ļoti svarīgā lomā. Treškārt, um, es dalību valstis sniedz atbalstu Malī ne tikai caur komisiju, Franciju vai tuvākajām eh, geogrāfiski valstīm, bet arī latvieši, piemēram, sniedz apmācības eh, Malī, un es ar to lepojos. Un Ceturtkārt, mēs ne tikai esam solījuši atbalstu, mēs arī parakstījām finanšu nolīgumu sociālo pakalpojumu sniegšanai, cilvēktiesību veicināšanai, pamatvaidzību apmierināšanai, ko var veikt gan valsts, gan pilsoniskā sabiedrība, un esam arī humanitāro palīdzību pastiprinājuši. Un visbeidzot, mēs mācāmies, kā uh, veiksmīgāk strādāt Sahels reģionā, Tas ir ļoti izaicinošs reģions, taču ES stratēģija Sahels attīstībai un drošībai, ko 2011. gadā izstrādājumi pieņēma, ir labs pamats. Un tagad otrais īstenošanas ziņojums piedāvās papildu elements, taču tas ir labs pamats, kas atbilst ES iespējām, jo visbeidzot mūsu iespējas finansiālās ir ierobežotas un mūsu līdzekļi jāizmanto gudri, lai atbalstītu tādas aktivitātes, kas Sahels reģionu padara drošāku, stabilāku, pārtikušāku. Cīņa pret nabadzību e, Sahelā būs ilgtermiņa uzdevums. Un visbeidzot, varbūt personīgi vārdi. Vai mēs esam izgājušies malī vai nē attīstības sadarbībā? Es joprojām atgād, atceros. Uh, komisijas priekšsēd, kas uzstājās šeit parlamentā plenāru sēdē, mēs zinām, ka tā ir nestabila valsts un darījām visu, kas bija mūsu spēkos, lai atbalstītu to pārtiks atbalsts, attīstības palīdzību. Taču vai mēs iepriekš paredzējām armijas problēmas, un ja pat mēs būtu tās paredzējuši, ko mēs būtu varējuši darīt, apmācība misija tagad darbojas pēc mālīvārs iestāžu aicinājumu līdz tam prezidents nekad nelūdza šādu atbalstu armijai. Tā tad vienmēr būs ierobežojumi tam, ko mēs varam darīt. Mēs varam e, runāt par e, drošību ziemeļos, taču mēs nevaram uzspiest nevienai valstī, kurai ir leģitīma valdība, e, mūsu risinājums. Tādēļ e, mūsu uzdevums vienmēr būs ļoti delikāts. Tas jāņem vērā. Un Eh, tas, ko valdības atstāja savā darbā novārtā, tur mēs varam mēģināt palīdzēt. Tātad mūsu darbs malī nebija veltīgs. Tas nebija pietiekoši, bet varbūt nevis mūsu dēļ, bet tādēļ, ka iepriekšējās malī vārs iestādes nebija pietiekoši drosmīgas mūsu palīdzību lūgt, mētiecīgi, un tad mēs būtu varējuši izvairīties, ja viņi būtu bijuši pietiekoši drosmīgi no šīs krīzes, no visām šīm grūtībām. Tā kā mēs varam lepoties ar to, ko darījām malī, vēl jau vairāk ar to, ko tagad daram tur, un noteikti mums uh, savs atbalsts ir tikai jāpastiprina uh, laikam ejot. Paldies, komisāra kungs. Ir saņemts viens rezolūcijas projekts uh, un debats līdz ar to ir beigts. Balsojums būs rīt pulksten 12.